Tad līdz eh, rītdienai tie ir jāiesniedz. Pretējā gadījumā uzskatīsim, ka šī interpretācija ir spēkā un tā ir jāievēro. Vai kāds vēlas izteikties, lūdzu? Jā, paldies priekšsādētāji. Iepriekšējā sanāksmē mēs runājām par Krieviju. mēs arī nodevām ziņu komisijas un padomas priekšsēdētājiem. Mēs lūdzām, lai viņi izteiktos par Krievijas vēlēšanām. Tagad esam saņēmuši informāciju, ka vienai partijai Krievijā ir liekts reģistrēties. ECO arī mūs ir informējusi, ka novērotājiem vēlēšanās netiek piešķirtas pilnas tiesības. Uh, Tāpēc es vēlētos, lai mēs pēc iespējas drīzāk saņemtu paziņojumu par pašreizēju situāciju Krievijā, tā lai mēs varētu diskutēt par šo tematu. Uzskatu, ka tas būtu nozīmīgs. Vobudis kungs. Paldies priekšādētā pavisam īsi. Es vēlu, vēlos atbalstīt šo pieteikumu. Es uzskatu, ka priekšēdētāja konferencē vajadzētu izrādīt politisko uh, grību tā, lai mēs jūlijā varētu saņemt īsu paziņojumu par šo tēmatu un pēc tam arī par to diskutēt. Jā, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad uh, ņemsim vērā jūsu lūgumu un nodosim atbildīgajām iestādēm. Tagad uh, pievērsīsimies mūsu darba kārtībai. Un darba kārtība tika apstiprināta priekšsēdētā konferencē 9. jūnijā. Pēc konsultācijām ar politiskajām grupām mēs esam nolēmuši iekļaut šādus grozījumus darba kārtībā. Par to vienojās visas grupas. Tātad šodien, nē, es atvainojos rīt, eh, ceturtdien, 23. jūnijā, eh, balsojums eh, par Kastlera ziņojumu par aktīvajām vecumdienām tiks atlikts uz jūlijā plenāru sesiju. Tātad Elas ziņojums par traktoriem saskaņā ar elastīgumu schēmu tiks iekļauts balsošanas laikā. Termiņš um, grozījuma iesniegšanai ir šodien 2016. Vai ir kādi komentāri? Nē? Tādā gadījumā uzskatīsim, ka šie grozījumi ir pieņemti. Bez tam esam saņēmuši arī pieteikumu izmaiņām šodienas darba kārtībā. Zaļo grupa ir aicinājusi, lai kopīgās debatas par ekonomisko pārvaldību notiktu nekavējoties pēc debatēm pār Eiropadomas sagatavošanu un pirms desa ziņojumu par lauksaimniecības politiku. Kurš vēlas izteikties par šo pieteikumu? Neviens nevēlas izteikties par. Lūdzu. Jūs nevēlties izteikties? Labi, tad uzreiz balsosim. Kurš par šo izmaiņu, par šīm izmaiņām? Pret? Atturas? Norādīts. Tātad eh, šodienas darba kārtībā paliek negrozīta. Pievērsīsimies rītdienas darba kārtībai. Apvienoto kreiso grupa ir aicinājusi iekļaut eh, debatēs vairākus ziņojumus un to, ka balsojums par eh, ekonomisko pārvaldību ir jāatliek uz nākamo plenāru sesiju. Dod vārdu Klutes kungam, lai viņš izteikt šo lūgumu. Balsojums par ekonomisko pārvaldību ir eh, jāatliek uz jūlija plenāru sesiju. Un iemesls ir tāds, ka uh, Ekofin padomēs tikās pirmdien, un tādējādi mums nav bijis laika kā parlamentāriešiem izskatīt attiecīgos secinājumus. Tāpat arī nav gatavs vēl tulkojums. Mēs uzskatām, ka tiek izdarīts spiediens no padomas puses. Tāpēc mēs gribētu jūs lūgt, kodāmie kolēģi, stāties pretī šim spiedienam no padomas un atbalstīt mūsu pieteikumu šī balsojuma atlikšanai. A, a possible... Tagad eh, par šo lūgumu. Varu dot eh, vārdu vienam runātājam, kas izteiksies pār šo pieteikumu, un vienam, kas izteiksies pret. Kurš vēlas izteikties pār? Neviens. Kurš vēlas izteikties pret? Lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Eiropai steidzami ir eh, vajadzīgi spēcīgi pamatī eiro valūtai. Mēs esam sprieduši par šo dokumentu paketi jau vairākus mēnešus. Ir panākta 98% vienošanās ar padomi. Mēs vēlamies balsot rīt, lai Eiropas parlaments varētu paust savu balsi plenāru sesijā. Un ir vajadzīgas arī turpmākas sarunas ar padomi, tā lai mēs varētu panākt galīgo vienošanos vēl pirms vasaras atvaļinājuma, lai Eirobu beidzot tiktu likti spēcīgi pamati. Honorevole, per eh, parlare a favore, ne a diritto. Sí. Vai kāds vēlas izteikties pār šo pieteikumu? Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsādātāji, godāmie deputāti. Mūsu priekšā ir dokumentu pakete, kas tika grozīta pašā pēdējā brīdī Ekofin padomas laikā taču nesam saņēmuši tūkojumus e, visās valodās. Ir e, pieejama tikai viena versija, vismaz man bija pieejama tikai versija angļu valodā. Tas nozīmē, ka mēs nevaram izlasīt to, kas ir noticis, nezinām, kas ir izmainīts. Nākamais. Mēs saskaramies ar tādiem jautājumiem, kas ir pārāk nozīmīgi. Tiem būs ļoti izšķirošas sekas mūsu valstīm un mūsu iedzīvotājiem. tās būs pat eh, tādas eh, sekas, kādas mēs pieredzam jau šodien, gan Grieķijā, gan Īrijā un šķiet arī Portugālē saskaņā ar iesniegtajām ziņām. Tas nozīmē, ka mums ir jāizskata šīs izmaiņas daudz rūpīgāk, un mēs tāpēc iestājāmies par balsojumu atlikšanu uz jūlija plenāru sesiju. Paldies, kurš par šo lūgumu lūdzu paceliet roku? Par. Pret. atturas, norēdīts. L'ordine dei lavori è quindi così fissato. Tātad mēs negrozam mūsu darba kārtību.